Guten Abend. Mikrofon is on. Yeah. So, guten Abend, liebe Kolleginnen. Labvakar, godāmie kolēģi. Nach der Abstimmung statt. Tā kā mums eh, nav daudz laika, mums mutiskie skaidrojumi tiks sniegti tikai pēc debatēm. Vispirms mēs balsosim par kurces ziņojumu par uh, priekšlikumu Eiropas parlamentu un padomas lēmumu par Eiropas globalizācijas pielāgošanās fondu. Mums ir uh, paredzēts uh, personālais balsojums, kur ir vajadzīgs kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Nav visi nobalsojuši. Beidzām balsot. Tas ir angenomen. Pieņemts. Tagad Kristoforu ziņojums. Eiropas globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana. Arī personāla balsojums, arī ar kvalificēto vairākumu sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad. Uh, Krīsa Holmas kungs, te ir runa par Antonio Marieno Pinto eh, imitācijas atcelšanu. Vienkāršais balsojums. Eh, balsosim, kurš par, pret, atturas, pieņemts. Tagad Svievkas ziņojums. Tas attiecas uz Ivana Jefkočiča imitācijas atcelšanu. Kurš par, pret, atturas atturas, pieņemts. Tagad negresko ziņojums. Tas attiecas uz Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu. Personālais balsojums, klausētais vairākums, sākam balsot. Vai viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Rēgneris ziņojums par Vistoru Spaskiča imitāts atcelšanu. Perhovštāt kungs lūdzu. Uh, Paldies par jūsu laipnajiem iedrošinājumiem. Priekšsēdētāji, pēc diskusijām, kāds man bija priek, prezidents Šulcs, kurš man teica, kā man ir jāizsakās tagad un nevis divas stundas atpakaļ. Tad man ienosot atpakaļ šīs ziņojums balst, uz komiteju, balstoties uz 1.8 noteikumu otro punktu. Iemesls ir tāds, ka lasot ziņojumu, tur joprojām ir šaubas. Šaubas par vairākiem jautājumiem, Wikileaks dokumentu un tā tālāk, kā arī šaubas par ko ļoti svarīgu. Kad mēs skatījām Sevrikunga lietu, mēs vienojāmies atcelt viņa imunitāti, bet ar nosacījumu, ka eh, viņš var eh, ka tas eh, nekavē viņam piemērot īstenot savu mandātu, tātad, ka tas neierobežo viņa personisko brīvību. Aicinu uh, juridisko komiteju pieņemt šādu pat lēmumu, pārdomāt šo, lai uz Maskačkunga personāla brīvība netiktu ierobežota. Nezinu, kādēļ pret uh, viņu vajadzētu izturēties sliktāk nekā tas bija Severinkunga gadījumā, uh, kur, uh, kurš bija apsūdzēts par korupcijas uh, mm, lietām, kas ir daudz smagākas. Līdz ar to aicinu nosūtīt atpakaļ šos komiteju. Hofstāt. Lielas paldies, Verhofstāta kungs. Saskaņā ar mūsu noteikumiem pastāv iespēja, ka viens kolēģis izsakās par šo lietu, un otrs izsakās pret. Kurš vēlas izteikties par šo priekšlikumu? Golniškungs. Monsieur le Président. Priekšsēdētāji kungs. Bet, ja Ferhofstad kungs ir uh, mans politiskais pretinieks, es atbalstu viņa priekšlikumus. Vairāk nekā desmit gadus strādāju īpašajā komitejā, ko toreiz sauca par uh, imunitāšu pilnvaru pārbaužu komitejas, un Eiropas parlamentā bija arī uh, objektīvi jurisprudents, kas noteica, ka tad, kad ir fumus persekunis, ka notiek tāda politiska vajāšana, uh, un ka kādu deputātu politiski vajā, politiskie pretinieki, politiski iemesli dēļ, ka ir jāsaglabā viņa imunitāte. Es uzskatu, ka es vienmēr esmu pats arī ievērojis šādu veidu judikatūru, pat tad, kad ir runa arī par politisko pretinieku, tomēr nožēlojam redzu, ka Tagad uh, komiteja vēl saglabāt uh, populāro deputātu imunitāti, bet uh, atceļ imunitāti parlamentāriešiem, uh, kas ir politiski nepieņemami. Noslēdzu priekšsēdētāju kungs. Es būtu gribējis, lai Ferhofštata kungs uh, piemēro šos pa, viens tos pašus noteikumus visiem. Paldies. Ir atvēlēta viena minūte. Jums ir jāievēro noteikumi tāpat kā citiem. Un Tātad eh, Golniškungs atbalsta šo priekšlikumu. Kurš vēlētos izteikties pret šo priekšlikumu? Rēgneris kundze, lūdzu. Paldies! Uz Paskičē kungām bija ļoti daudz iespēju pieteikties runāt. Eh, juridiskā komiteja ļoti detalizēti un ļoti rūpīgi skatīja šo jautājumu, tāpat kā citos imitātes gadījumos. Mēs esam strādājuši pie šī jautājuma jau kopš eh, iepriekšējā sasaukuma. Šis eh, jautājums tagad jau tiek skatīts tiesā, un mēs esam eh, šādus gadījumus tātad risinājuši juridiskajā komitejā. Šīs lēmums ir jāpieņem, un jāpieņem tagad. Mēs esam to visu tā rūpīgi izpētījuši un uzskatām, ka vajadzētu tagad arī par to nobalsot. Lielas paldies, Rēgneris kundze. Tagad balsojums. Kurš par? Ah, es atvainojos, tad mēs balsosim par novirzīšanu atpakaļ uz komiteju. Kurš vēlas, lai šis jautājums tiktu skatīts vēlreiz komitejā? Kurš pret? Es redzu, ka ir vairākums, bet eh, pārbaudīsim elektroniski.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 Tagad Dudas eh, ziņojums par Albertīni kundzes imitātes aizsargāšanu. Kurš ir par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad Launsbērķa kunga ziņojums - makrofinansiālā palīdzība Ukrainai. Šeit ir paredzēti vairāki personāla balsojumi. Sāksim ar septīto grozījumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Apgelehnt. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Trešais punkts. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais grozījums, kurš par? Es atvainojos, sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Devītais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nav balsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Desmitais grozījums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Sākotnēs sastais eh, punkts, eh, trešais grozījums, kurš e, sākam balsot. Vai es nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums, kurš par? Tagad ir jāceļ roka. Kurš pret? Norādīts. 12. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. 5. grozījums personāla balsojums sākam balsot. Vai viss nobalsoši? Beidzam balsot. Norādīts. Tagad balsosim par komisijas priekšlikumu. Nē, es atvainojos. Sestais grozījums personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīts. Tagad komisijas priekšlikums. Kurš par? Kurš pret? Atturas. Pieņemts. Tagad normatīvā rezolūcija personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad Kailī kundzes ziņojums. Attiecībā uz uh, gada pārskatu nodokļu jomā. Piektais uh, punkts sākotnējais teksts, kurš par? Pret? Pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 22. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 23. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 25. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. punkts. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 37. punkts ar mutisko grozījumu. Kailī kundze, lūdzu. Amendment. It's on. So, uh, welcomes the swift implementation. Arī atbalstā valstu ziņojumu par banku situāciju, kāds ir 4. grozījumā, aicina komisiju arī paredzēt nākamo soli obligātu ziņošanu par katru valstu atsevišķi par pārobežu kompānijām, izņemot MVO visās nozarēs, visās valstīs, kur tās darbojas. Tā izskaitā arī nekorporatīvās jurisdikcijās, arī nodokļu paradīzēs pielāgojot atbilstīgo direktīvu, nodrošinot arī to, ka tiek uh, mazināts administratīvais sloks. Paldies! Paldies, vai ir iebildumi? Nē, tad eh, balsosim par 37. punktu šādā redakcijā. Mm, divās daļās pirmā daļa, kurš par, pret, atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par, pret, atturas. Šķiet, ka pieņemta, bet pārbaudīsim, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 39. punkts. Sākotnējais teksts divās daļās. Pirmā daļa. Kurš par? Pret? Atturas. Pieņemta. Otrā daļa. Personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. 60. punkts. Kurš par? Pret? atturas pieņemts. 62. punkts divās daļās, pirmā daļa kurš par, pret, atturas pieņemta, otrā daļa kurš par, pret, atturas noraidīta. 67. punkts balsojums pa daļām. Pirmā daļa, kurš par? Pret. Atturas pieņemta. Otrā daļa, kurš par? pārbaudīt, pārbaudam pirmo daļu, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemta. Otrā daļa, kurš par? Pret? Nav skaidrs. Balsosim elektroniski. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Norādīta. 69. punkts, kurš par? Pret? Atturas. Šķiet, ka norādīts ar tādu pašu vairākumu. 70. punkts, kurš par? Pret? Atturas. Pieņemts. M apsvērums sākotnējais teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad par visu rezolūciju kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsoši? Beidzam balsot. Tas nozīmē, ka balsojums ir beidzies. Es gribētu visus apsveikt, taču arī lūgt, ka tie, kas vēlas palikt klausīties, lai paliek zālē, bet tie, kas vēlas iziet, lai dodas ātri prom, jo es vēlos dot vārdu Mogherīnī kundzei. Un